Welcome. And the next item on our... Nākamais jautājums ir Eiropēāna. Redz arī komisārs kundze ir ieradusies arī Dravas Lūnas referenta. Lūdzu, vārds jums. Priekšsēdētāji, godētā komisārs kundze, Eiropēāna, tam ir jābūt tam nozīmīgākam Eiropas kultūras projektam Eiropas Savienībā, pašam nozīmīgākajam. Ko nozīmēja? Eiropāna. Tā ir uh, Eiropas digitālā biblioteka, digitāls muzejs un vienlaikus arī arhīvs, kas apkopo Eiropas kultūras mantojumu. Un tas ir svarīgi, lai tiktu nodrošināt brīva pieeja šim kultūras mantojumam visiem Eiropas iedzīvotājiem, ne tikai Eiropas saimnības teritorijā, bet visā pasaulē. Eiropāna tika uzsākta 2008. gada novembrī, un to ir veidojuši tūkstošiem cilvēku, ir 1500 um, dalību organizācijas, līdz šim ir apkopot aptuveni jau 6 um, mm, miljoni, un līdz ar to mēs plānojam, ka sasniegsim mērķi arī uh, 10 miljonus līdz 2010. gada jūnijam, un pēc tam turpināsim kāpināt šo apjomu. Katrā ziņā tas ir ļoti ambiciozs plāns, apjomīgs plāns, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgs Eiropas Savienībai. Līdz šim finansējums tika smelts no Eiropas Savienības atsevišķās programmas un dalībvalstu kasēm. Ir ļoti svarīgi lemot vērā digitalizācijas tempu apjoms un to atšķirības Piemēram, mēs redzam, šobrīd Francija ir vadošā valsts ar 40%, Vācija tikai 16%, un citas dalībvalstis vispār nu, diezgan vēl nenozīmīgos apmēros ir devuši savu pienesumu. Bet uzskatām, ka Eiropānai ir jākļūst par Eiropas tādu kā atpazīstamības zīmi digitālajā kultūrā. Un tieši tāpēc mēs gribam norādīt, ka līdz 2013. gadam mēs gribam to uzsvērt kā ļoti atvērtu Eiropas kultūras projektu, uh, kas ir atvērts arī konkurencei, un līdz ar to arī ļoti labs konkurētspējīgs piedāvājums kā pretstats Google piedāvātajām elektroniskajām grāmatām. Lai mēs nenoktu tādu situāciju, ka mēs esam pilnīgi atkarīgi tikai no viena monopola. Nē, bet ka mēs Eiropas idejas vārdā, Eiropas jau ierastajā praksē, varam piedāvāt plašu piedāvājumu arī kultūras jomām. Un līdz ar to arī paturam savu ietekmi. Un mēs nodrošinām, ka Eiropas iedzīvotāji tiešām var aktīvi politiski ietekmēt situāciju. Nu, nav jau, protams, nekāds iebildumi, ja šī situācija risina lietas par tiem darbiem, uz kuriem vairs neatiecas autotiesības. Mēs runājam arī par nezināmu autoru darbiem, kas varbūt vēl nav, e, kuriem nav iztecējis autortiesība aizsardzības periods, bet kuriem ir grūti noteikt autors. Citā gadījumā mēs runājam par to, ja autotiesības vēl ir spēkā. Un ja mēs gribam arī publicēt, digitalizēt arī tādus, kuriem ir spēkā autotiesības, mums ir jānodrošina iespējas nodrošināt arī eh, maksu par šādu pakalpojumu sniegšanu, lai mēs arī nesagrautu mūsu izpratnē svarīgo mm, iz, eh, izpratni par uh, kultūras darbu atalgošanu. Uh, Tāpēc mēs runājot par digitalizāciju, mēs nedrīkstam arī atstāt novārtē, protams, autotiesības, kas mums ļauj saglabāt Eiropas kultūru daudzveidību. Tieši tāpēc mums jāatrod kopīgs risinājums arī šiem jau uh, nezinām autordarbiem un autotiesību aizsardzībai. Politiski ļoti svarīgi, ja pēc Eiropas Savienības Lisabonas stratēģijas mums seko diskusijas par tālāku uh, ekonomikas attīstību, par digitālās sabiedrības attīstību, par uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību un uz sabiedrību, kas balstās uz kultūrālu daudzveidību. Tātad viss, ko mēs ietveram 2020 stratēģijā, tas skaidri pasaka, ir jāfinansē arī Eiropāna šis projekts. Tas ir kopējais Eiropas dalībās projekts, un tieši tāpēc mums vajag veidot Eiropas kampaņu. Un mm, mēs arī veidojam tālākos privātās partn un publiskās partnerības modeļus, lai plaši attīstītu Eiropānu. Bet vēl svarīgi arī veidot sabiedrības apziņu, lai jaunieši vispār zinātu, sabiedrība zinātu, kad ir pieejami šādi mm, fondi, un tas ir mūsu lielais uzdevums jau šobrīd. Paldies! Paldies, Tripals kundze! Tālāk ir brīvā mikrofona procedūra. Boris kungs, lūdzu! panie przewodniczący! europeana to dzieło przełomowe które. paldies priekšsēdētāji europeana ir eh, tāds eh, tālajošs sasniegums ar kuru mēs varētu popularizēt mūsu kultūras mantojumu. Tā nav tikai biblioteka, bet arī arhīvs, muzejs. Un no savas puses Es vēlētos, lai arī Šopēna, Marijas Kirī darbi tiktu iekļauti un publicēti tiešsaistē, bet es vēlētos uzsvērt sekojošo. Mums nevajadzētu atļauties eh, doties eh, zemākas eh, kvalitātes virzienā Eiropijāna projektā. Un tāpat ir arī jārūpējas par autortiesību aizsardzību. Mums ir arī jāaktualizē centieni, kas vērst uz digitalizāciju dalību valstīs, ja mēs vēlamies pieredzēt šī projekta sekmes. Ensilkungs. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raport. Paldies, priekšsēdētāji. Kā referents enerģetikas komitejas, komitejā darbā pie šī ziņojuma es vēlos uh, izteikt arī apmierinātību ar šie ziņojumi izstrādi un ceru, ka komisija ņems to vērā diskusiju laikā. Mēs eh, runājām par eh, eh, mājaslapas izveidu piekļuvi informācijai, kā arī digitalizācijas normām. Tika diskutēts arī par reklāmu mājaslapai. Vairāk ieteikumi ir iekļauti arī uh, ziņojumā, un es ceru, ka mūsu ziņojums tādējādi būs pēc iespējas pilnīgāks. Taču par spīti tam turpmāk es ceru, ka debatas galvenokārt koncentrēsies uz finansēm, portālu un jo īpaši uz jautājumu, kas ir saistīti ar uh, datubāzes izveidi. Es ceru, ka Eiropas parlamenta rekomendācijas kopā ar komisijas pārdomām par šīm problēmām, kuras tikko minēju, arī ļaus veiksmīgi īstenot šo projektu. Šis projekts kļūs par Eiropas Savienības panākumu simbolu, kad Eiropējānā tiks balstot uz Eiropas kultūras vērtībām. Paldies! Un tagad Takulas kungs. Puhemies, ensinnäkin haluan kiittää raport... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms no savas puses gribu pateikties referentai Tripals kundzei par izcilu sagatavoto ziņojumu. jau iepriekšējos gados mēs esam par to diskutējuši attiecīgā komitejā, kultūras komitejā, un es zinu, ka līdz šim šis uzdevums ir izcināts tiešām izcili. Šādi projekti ir ārkārtīgi nozīmīgi Eiropai, jo mēs redzējām, kā tas skaidri parāda, Eiropa ir vērtību kopiena, un mēs veidojam savu kopienu balstoties uz kultūras vērtībām, un katrā no valstīm dot savu pienesumu balstoties savu mantojumu Un tagad, apkojopojot šos informāciju, kas tiešām tagad kā pa tādām automaģistrālēm pilnīgi brīvi plūst, mēs tiešām varam labāk iegūt pieeju šādai informācijai un līdz ar to arī labāk investēt Eiropas nākotnē. Šobrīd tas nozīmē, ka arī mazās valstis ir tagad aicināts un tām ir iespēja savu unikālo kultūru darīt zinām visiem. Un ja mēs izmanto plašjoslas savienojumus, tad tas nozīmē, ka tas ir vienlīdzīgi iespēja visiem parādīt savu mantojumu un arī reizē visiem iegūt vienlīdzīgi labu pieeju. Lūk, tas ir milzīgais šīs bibliotekas uzdevums. Magdalskin, lūdzu. Moc dziękuję, pane mistoprzesedo. Moja grupa polityczna, ja osobiście e, nie jesteśmy specjalnymi e, Paldies, priekšsēdētāji! Mana politiskā grupa un arī es personīgi, mm, mēs mm, neesam, mēs ne, neiestājāmies par birokrātiskām vienībām, bet mm, par laimi Eiropējāna nav šāda te birokrātiska struktūra. Mēs dzīvojam laikā, kad svarīgs ir tēls attēls, nevis uh, rakstīts teksts. Un šī uz attēliem balstītā kultūra padara mūs par tādiem kā sliktākiem pilsoņiem, jo tā mazina sabiedrisko debašu kvalitāti. Ja Eiropēna projekts radīs iespēju mums kļūt par labākiem pilsoņiem, tad šis projekts eh, palīdzēs veidot jaunu, labāku pilsoņu paudzi un šie pilsoņi būs aktīvāki, gudrāki, vienkārši labāki cilvēki. Paldies! Paldies Migalska kungam! Papa Nikolau kungs! Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Mēs eh, šeit runājam par uh, iniciatīvu, kas varētu tiešām kļūt par uh, lielisku panākumu Eiropai. Vēlos pateikties Trupals kundzei, kur ir izstrādājuši šo lielisko ziņojumu. Mēs runājam par tādu kultūras, Eiropas kultūras noliktavu, kas ļautu piekļūt augstākās kvalitātes kultūras informācijai. Vēlos tiešām uzsvērt to Eiropāna. Uh, Eh, panākumi būs atkarīgi no formas, kādu mēs piešķirsim šai eh, Eiropējāna projektam. Es negribētu, lai tā būtu tikai platforma, kur tiktu pārstrādāti dažādi kultūras darbi, kurus mēs varam atrast arī Wikipēdijā vai Google. Mēs gribētu, lai tas būtu ļoti uzticams avots, ļoti liederīgs informācijas avots, kur intelektuālās tiesības tiktu aizsargāts, kur saturs tiktu aizsargāts. Šī iemesla dēļ mēs arī esam iesnieguši grozījumus pēc uh, debatēm, kas notika kultūras komitejā. Ir ļoti grūti nodrošināt uh, dalību valstu ieinteresētību uh, šajā projektā, lai izmantot šo avotu un veicinātu un izplatītu savu kultūru. Tādēļ mums ir jāpaskaidro, cik svarīgi ir Eiropējāna nacionālā līmenī, paskaidrot to arī pilsoņiem lai šim projektam tiktu piešķirt atbilstīgā nozīmība, lai katrs varētu izmantot to pēc labākiem ieskatiem. Liels paldies, Kamervērts kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, kolēģi, no savas puses arī mans paldies Helgai Tripels kundzei, kas šodien sagatavojas ļoti labu darbu, par ko mēs tā varam visi plaši diskutēt. Tas ir nozīmīgs projekts, kas tiešām izceļ Eiropas kultūras mantojumu un tā to apkopo arī Eiropas digitālajā bibliotekā, un līdz ar to dara arī pieejam visiem Eiropas iedzīvotājiem, ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Un mums tiešām vajadzētu panākt, ka tas izveidojas arvien lielāks veiksmes stāsts. Nu, tomēr mana politiskā grupa uzskata, ka jānodrošina bezmaksas pieeja Eiropas kultūras mantojumam izmantot Eiropānu. Un tādēļ konsultāciju ceļā esam atraduši labu risinājumu. Tos darbus, ko aizsargā autortiesības, nu, arī jānodrošina, ka arī tie ir plaši pieejami. Un tieši tāpēc es gribētu, lai arī Eiropas komisija ņem vērā mūsu sagatavotos priekšlikumus. Papildus nosacījumi ir tādi, ka arī dalībvalstis uzņems savu atbildību Un tas nozīmē, piemēram, manas valsts gadījumā ir pilnīgi nepieņemam, ka gēti ir iztulkots, piemēram, poļu valodā un arī franču valodā, bet vācu valodā nav pieejams. Tāpēc mums tiešām vajadzētu pieprasīt no dalībvalstīm, lai viņas piedāvā vairāk finanšu līdzekļu, lai Eiropijāni tiešām būtu veiksmes tāds arī visā līmenī, visos līmeņos. Paldies! Paldies! Tālāk tikā kundze. Mulțumesc, domnule președinte, având în vedere... Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienības iegūmu pilsoņiem, kāda varētu būt šī iespēja izmantot Eiropāna. Šī iegūma ir ārkārtīgi liela, tādēļ ir arī jāpalielina digitalizētās informācijas satursis Eiropas Savienībā. Jo īpaši arī cilvēkiem, kuriem e, ir e, kāda invaliditāte, arī ir jāparedz viņiem iespēja piekļūt šai informācijai, lai šī piekļuva būtu jāpiemēro arī šiem cilvēkiem. Mēs iesakām uh, Eiropas uh, kopienai nodrošināt drošības certifikātus uh, visām mājaslapām, kur piekļuvi nodrošina Eiropējāna un ir jānodrošina nepieciešamais finansējums. Un arī komisārs Kunz aicina izteikties, arī lūdzu sakiet arī dažus vārdus par šo darbu aizsardzību. Un lūdzu tagad vērts komisārs kundzei. Uh, nu, Priekšsēdētāji, uh, godātie locekļi un jo īpaši Truplis kundze, uh, mūs ļoti patīkami pārsteidz jūsu ziņojums, uh, mēs priecājamies par to un mūsuprāt Eiropējāna pat tiešām ir nākamais posms, sākums eh, ļoti, ļoti tālajošam piedzīvojumam, un eh, tādējādi mēs eh, varētu parādīt atbalstu turpmāk, turpmākajam Eiropējāna attīstības posmam. Uh, Uh, Eiropāni ir svarīga kultūras mantojuma saglabāšanā digitālajā laikmetā, tāpēc es vēlētos pateikties Trūpels kundze referentei par viņas darbu un arī izteikt uh, komplimentu par uh, šī projekta zīmola veidošanu. Tas ir unikāls Eiropāna, tepat nav jāpaskaidro, par ko ir šis projekts. Komisija varētu atbalstīt arī alternatīvo rezolūcijas projektu, kuram ir piekritušas parlamentā lielākās politiskās grupas. Priekšsēdētāji, tas patiešām ir ļoti tālredzīgs projekts, un es vēlreiz atkārtoju, tas ir sākums. Tā mērķis ir digitalizēt grāmatas, laikrakstus, kartes, audiovizuālo materiālu un skaņu un apkopot to arhīvā, kas būs pieejams internetā. Un tas ir svarīgi lai nodrošinātu piekļuvi kultūras vērtībām digitālajā laikmetā. Te nav runa tikai par to, ko minēja Migalska kungs. Jā, tas patiešām mūs padara par, par labākiem pilsoņiem, redzēsim, kā tas darbosies, bet šeit ir arī iespēja kļūt laimīgākiem, vienkārši baudot kultūru, vienkārši priecājoties. Un parlamenta ziņojumā ir pareizi uzsvērts, ka šeit ir arī ekonomiskā dimensija. Digitalizācija un tiešsaistes piekļuve mūsu kultūras mantojumam ļaus gūt labumu dažādām nozarēm, piemēram, izglītībai, pētniecībai, turismam un arī plašsaziņas līdzekļiem. Eiropēāna portāls ir vēl nebijušas sadarbības rezultāts starp Eiropas bibliotēkām, arhīviem un muzejiem. Un, kā jau Trupels kundze pareizi norādīja, tās jau sniedz tieši piekļuvi septiņiem miljoniem digitalizētu objektu, un vēlreiz atkārtoju, tas ir tikai sākums, tāpēc strādāsim pie tā. Ir iespējams paveikt vairāk un ir jāpaveic vairāk. Parlamenta ziņojumā ir uzsvērtas dažādas jomas, kurā, kurās varētu attīsties, attīstīties Eiropēna, un arī politikas stratēģijas, pie kurām jāstrādā turpmākajos darbos. Portāla izstrāde pirmām kārtām ir atkarīga no dalību valstu devuma, kurām vajadzētu darīt vairāk, lai digitalizētu to kultūras mantojumu un lai padarītu visus digitālos objektus pieejamus ar Eiropēnu starpniecību. Man ir prieks par to, ka parlaments ir eh, apvienojies spēkiem ar komisiju un lūdz dalību valstīm panākt straujāku progresu, jo ātrāk, jo labāk. Parlaments uzsver, ka Eiropējanai nevajadzētu sniegt piekļuvi tikai darbiem, uz kuriem neatiecas autortiesības, patiešām ir eh, steidzami nepieciešams, atbildot uz tik augundzes teikto, ir nepieciešams rast eh, funkcionējošus risinājumus, lai eh, daudz darbi varētu nonākt tiešsaistē, tostarp arī jārisina bezautoru darba problēma. Ja mums tas neizdosies, mēs riskēsim, ka Eiropa paliks iepakaļus, jo īpaši salīdzinot ar ASV. Šobrīd komisija veic ietekmes izvērtējumu par iespējamiem juridiskajiem risinājumiem attiecībā uz šiem bezautoru darbiem Eiropas līmenī, un mēs diskutējam par risinājumiem, bet eh, es pie tā vēl atgriezīšos digitālajā darba kārtībā, jo par to mums būs jārunā. Eiropēāna uzlabotā versija tiks atklāta šogad, un tiek prognozēts, ka tas sniegs piekļuvi desmit miljoniem digitalizētu objektu. Pie tās vēl arī tiks strādāts turpmākajos gados. Parlaments ir arī norādījis, ka, lai Eiropāna gūtu panākumus, ir jāpalielina informētība gan kultūras iestāžu vidū, kas varētu sniegt savu digitalizēto saturu, gan arī sabiedrības vidū. Īpaši uzmanība ir jāpievērš jauniem cilvēkiem un Viņi ir ļoti svarīga mūsu sabiedrības daļa, tostarp arī skolas. Komisija ir apņēmusies turpināt darbu pie Eiropējāna izstrādes un ar to saistītajām politikas stratēģijām, un tā būs viena no galvenajām jomām Eiropas digitālajā darba kārtībā. Ir vērts par to cīnīties. Paldies! Thank you, kom Paldies, komisāre! Kolēģi, debate ir slēgta. Balsošana notiks Briselē pēc divām nedēļām mūsu mini-plenāra sesijā. Nākamais ziņojums ir Marita.